C'è, quindi c'è? Bene, c'è tale. Sì. Cari colleghi, buongiorno, per favore prendete posto. Post... Labdien, kolēģi, labdien. Labi, jūs varētu ieņemt vietas, lai mēs varētu turpināt mūsu sanāksmi. Mums ir tas vienais prieks un gods sveikt mūsu vidū, gan arī jau paziņu, jo viņš jau trešo reizi apmeklē mūsu komiteju. Es runāju par ministri Antoniju Milosavskiju. Viņš ir uh, ministrs, ārlietu ministrs, bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā. Es izņēmumu kārtā šoreiz pateikšu visu šo garo nosaukumu, un pēc tam es runāšu tikai par Maķedoniju. Ministra kungs. Jūsu apmeklējums ir liecība, ka Eiropas parlaments un mūsu komiteja, ārlietu komiteja, īpaši interesējas par progresu un attīstību, ko jūsu valsts ir sasniegusi Eiropas integrācijas procesā. Un mēs zinām, ka politiski raugoties jūsu valstī tas ir ļoti svarīgi. Prezidentūras vēlēšanas kas notika martā un aprīlī. Un mēs zinām, ka tā bija skaidra liecība, ka jūs patiešām patiesi dzīvojat demokrātiju. Ir sasniegts liels progress. Veids, kādā notika vēlēšanas, ir ļoti būtisks kritērijs, iestājoties Eiropas Savienībā. Šis panāktais progress, un to mēs jau īsajā sarunā, kas mums bija pirms komitejas sanāksmes, konstatējām, komisija konstatēja savā ziņojumā par Maķedoniju, kas iesaka uzsākt sarunas, iestāšanās sarunas, un tas ir ārkārtīgi būtisks solis uz priekšu. Tādu pašu iemeslu dēļ mūsu komiteja pirms uh, kādu laiciņa pauda savu pilnieko atbalstu un teica, ka ir pareizi, ka Maķedonijas pilsoņiem vairs nav jāpieprasa vīza, lai apmeklētu Eiropas Savienību. Mēs priecājāmies, ka šis nolīgums stāsies spēkā nākamā gada sākumā. mūsu sarunas sākumā mēs tā drusku tā kā ar joku runājām par jūsu republikas nosaukumu. Šis garais nosaukums iespējams varētu būt tāds kā šķēršlis sarunu saukšanai protams, ir ļoti svarīgi panākt ar Grieķijas valdību vienošanos. Vienošanos, kas apmierinātu abas puses, lai varētu pārtraukt šo kontraproduktīvo strīdu. Bet ir arī vēl daudz citi uzdevumi, kas uh, ir Maķedonijas priekšā. Pirmkārt, ir runa par to, ka ir jāsniedz gala mērķis iestāšanos Eiropas Savienībā ir jācīnās pret korupciju, jāreformē tiesu vara un jāpanāk pilnīga tieslietu neatkarība, ir jāveic eh, administratīvā reforma, jāievēro minoritāšu tiesības. Tās ir visi iespējamās tēmas, pie kurām jūs strādājat, bet mēs redzam, ar kādu apņēmību jūs to darāt un ar kādu ciešu gribu risināt eh, šos būtiskos jautājumus un atrast risinājumu. Ministrs par to arī runās. Pirms runās kolēģi, es varu tikai pateikt, ka dialogs noteikti ir ļoti labs un daudz palīdzēs. Tagad jums vārds ministra Kūks. Priekšsēdētāji, Eiropas parlamenta ārlietu komisijas priekšsēdētāji šī šeit ir pārstāvētas lielākas un mazākas Eiropas tantas, tautas. Es labprāt eh, norunāšu runu maķedoniešu valodā, lai mēs papildinātu Eiropas daudz, eh, daudz kulturālo spektru. Eiropa parlamenta deputāti Paldies par jūsu klātbūtni šeit un interesi. Un vispirms es gribētu pateikties jums par šo iespēju man uzstāties ārlietu komitejā pirmo reizi pēc tam, kad ir ievēlēts jaunais Eiropas parlaments šī gada jūnijā. Man vienmēr ir bijis prieks runāt šeit, šajā komitejā. Šīs sanāksmes ļauj mums atvērtā un konstruktīvā veidā apspriest lietas, kas interesē mūs abus, abas puses. Es esmu pārliecināts, ka mēs izmantosim šo iespēju, lai pārskatītu Maķedonijas progresu. Un lai apskatītu, kādas ir iespējas turpmākam progresam attiecībā uz mūsu integrācijas procesu. Jūsu ierosinājumi ir gaidīti un kalpo mums kā um, ceļa karte Maķedonijai šajā procesā, kurā mēs esam uzsākuši uz lielo demokrātisko ģimeni. Es gribētu izmantot iespēju, lai apsveiktu um, uh, Lisabon, ar Lisabonas līguma ratifikācijas procesu, kas tiek uzskatīts kā būtisks, lai turpinātu paplašināšanās procesu dāmas un kungi. Šodien Maķedonijas republika ir būtiskās krustcelēs. Ir radusies iespēja uzsākt sārunas ar Eiropas Savienību. Mēs varam paplašināt miera, stabilitātes un labklājības zonu 20 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas mēs varam integrēt nelielu, nelielo Maķedonijas tautu, kurai ir bagātas tradīcijas, kultūras un vēsturi. Un eh, tagad eh, mums ir, eh, mēs redzam, ka mm, Maķedonija kļūst par daļu no Eiropas ģimenes. Republika, Maķedonijas politiķiem ir galvenais uzdevums izmantot šo iespēju un mēs esam gatavi arī uzņemties arī Eiropas eh, atbildību. Mēs gribam veicināt eh, nākotnes eh, paudžu labāku dzīvi Rep Maķedonijas republikā, un valdība ļoti augsta vērtē mūsu valsts integrāciju ES. Visas valdības kopš 91. gada ir gājuši šo mērķi. Pilsoņi un etniskās kopienas un politiskās e, e, polit, partijas ir atbalstījušas mūs pie, saskaņā ar 90% Maķedonijas pilsoņi atbalsta mūsu valsts iestāšanos Eiropas Savienībā un atbalsta arī asociācijas procesu. Tā ir daļa no ES Tesaloniki darba kor, e, kārtības. Pirms pāris nedēļām Eiropas kopī, e, komisija pozitīvi novērtē manas valsts sasniegumus. Mēs atbilstam biedru statu kritērijiem un politiskajiem kritērijiem, ko izveido ES. Un nu, mēs uzskatām, ka Mums jāuzsāk pirms iestāšanās sarunas, un mēs esam ieguldījuši lielu enerģiju un pūliņus, mūs atbalsta dalībvalsts un komisija un parlaments, un par to mēs ļoti esam pateicīgi. Un vēl es gribu uzsvērt, ka starp politisku partiju uh, konsens arī eh, pie, par likumu pieņemšanu ir ļoti būtisks bijis. Jūsu atbalsts bija ļoti gaidīts un tur, cerams turpināsies nākotnē. Un vēl referents Zorans Tālers. E, mums ir prieks, ka viņš ir, ir ņēmis vērās šo sasniegumu savā ziņojumā, kur jūs skatījāt pagājušā nedēļā. Un vēl es gribu izteikt pateicību par viņu atbalstu. Un atbalstu, kuru mēs sagaidām nākamajā rezolūcijā lai uzsāktu pirmstiesāšanās sarunas, bet ar arī atbalstu, lai noteiktu, kur ir vājās vietas. Mums ar to, ne, mēs ar to nedrīkstam pielikt punktu visam, jo mums jāuzsāk daudzas reformas, un valdība ir, analiz, ir uzmanīgi analizējis EK ziņojumu rekomendācijas un piezīmes arī mums kalpos par vadlīnijām turpmākajās darbībās eh, iestāšanās procesā. Ir jau izveidots rīcības plāns, ko valdība Maķedonijā pieņēma un kas tiks ieviests saskaņā ar EK rekomendācijām. Tas būs pamats arī regulārai pārskatīšanai eh, rīcības plānam nacionālā līmenī. Eh, valdība turpinās reformas, lai būtu taustām rezultāti panākti, veicinot ES standārtu un kritēriju ieviešanu Maķedonijas sabiedrībā. Mēs koncentrēsimies uz reformām valsts administrācijā, tiesu sistēmā, turpināsim cīņu pret korupciju, Ohrid ietver nolēmumu, izpildi un arī stabilizācijas un asociācijas līgu noteikumu izpildu kā arī likumu ieviešanu, jo īpaši tajās jomās, eh, kas mums tika norādīts energo sektorā, vides aizsardzībā, sociālā politika un arī um, koordinācija. Valdība sadarbosies ar kaimiņu valstīm eh, reģionālās sadarbības jomām div, divpusēju strīdas sakarā ar Grieķiju, mēs joprojām ļoti dinamiski strādājam pie šī jautājuma. Mēs turpinām sarunas ANO ietvaros un mēs ceram, ka panāksim risinājumu, kas neaizskars maķedoniešus. Mēs esam gatavi uh, divpusējām sarunām ar grieķiem tiešā veidā pēc Slovenijas Horvātijas paziņojuma modeļa, un mēs gribam atrisināt šo te vienīgo problēmu. Maķedonija patiešām var atrisināt uh, problēmas, ja strādā ar konstruktīvu partneri. To apstiprina tas, ka mēs esam pabeiguši Kosovas robežu demarkāciju kā mūsu devumu uh, divpusējās, divpusējā un reģionālās e, stabilitātē. Un es gribu pasvītrot to, ka Kosova ir iekļauta reģionālās iniciatīvās un reģionālos projektos Eiropas Savienībā, piemēram, vīzas liberalizācija. Maķedonija uzskata, ka visi, visi neatrisinātie jautājumi būtu risinām konstruktīvā veidā saskaņā ar Eiropas principiem par savstarpēju cieņu, suverenitāti, teritoriālo integritāti un mierpilnu uh, ris probre, problēmu risinājumu. Maķedonija uzskata, ka jaunās valdības ievēlēšana Grieķijā uh, būs daudz labāks klimats starp abām valstīm, un arī sarunas veiksies labāk par galveno problēmu. Mēs uzskatām, ka tas nozīmētu lielu progresu, ja mēs runājam par šo problēmu. Maķedonija cer, e, ka mēs panāksim rezultāts un mēs uzlabosim attiecības ar visām kaimiņu valstīm, arī šo jautājumu par valsts nosaukumu. Un cerams, ka Eiropas Savienības dalība valsts novērtēs šo darbu un šī gada beigās Eiropa padome e, varēs pieņemt politisku lēmumu eh, pirms iestāšanās sarunu uzsāks, uzsākšanai. Šīs sarunas būs mums ļoti svarīgas ne tikai iekšējai reforma dinamikai, bet arī stabilizācijas un asociācijas mm, procesa eh, turpinājumam. Tādā veidā Eiropas Savienība apstiprinās eh, paplašināšanās konsensu. Uh, un valsts, uh, cik ātri tā var iestāties Eiropas Savienībā, tas norāda uz reformu ātrumu. Un līdz ar to būs ekonomiskās reformas kandidātu valstīs un potenciālās kandidātu valstīs. Mieru uh, mēs varam nodrošināt arī šajā Eiropas dienvidu austrumdaļā. daļā. jaunieši vēlas redzēt, lai Maķedonija būtu integrēta Eiropā un lai būtu iespējas viņiem izteikt viņu radošās un biznesa idejas. Papildus vēl ir ļoti svarīgi zināt, ka pirms iestāšanos sarunu sākšanās Maķedonijai eh, pastiprinās starp etniskās attiecības Maķedonijā. Un tas ir par pamatu, tas kalpo par pamatu mūsu dro, um, Eh, drošībai un mieram. Un vēl par vīzu liber, liberalizāciju. Viens no mērķiem Maķedonijā tas ir viens no mērķiem. Mēs gribam, lai būtu bezvīzu režīms uz Eiropas Savienību. Un tas uztrauc gan Maķedonijas, gan citu mūsu reģionu pilsoņus. Mēs gribam izpildīt visus kritērijus, ko noteikusi Eiropas komisija. Mēs esam gandrīz pabeiguši šo procesu, un mēs pateicamies Eiropa parlamentam par priekšlikumu par Eiropas komisijas e, priekšlikumu par vīzu liberalizāciju. Tas nozīmē, ka būs lielāka sadarbības ar Maķedoniju un Eiropas pilsoņiem biznesā, zinātnē, pētniecībā un zinātnē un jaunās palaudzes baudas varēs uh, uzzināt, uh, par Eiropas vērtībām un piemērot tās savā valstī. Par spīti tam, ka uh, vīzu liberalizācija um, jākalpo tā kā integrācija Eiropas Savienībā, bet tas ir instruments, kas turpmākai integrācija bet nav pašmērķis. Visas liberalizācijas ceļu kārta ir bijusi pozitīva pieredze Maķedonijai. Tas pierāda, ka mums ir administratīvā kapacitāte, lai atbilstu tehniskajām prasībām, ko izvirza komisija. Un mēs, eh, cerams, varēsim veiksmīgi uzsākt sarunas. Mēs spējam veikt sarunas, un mēs gribam izmantot šīs spējas ja gadījumā šīs sarunas sāksies jau nākamgad. Vēl es gribētu uzsvērt pirms iestāšanos instrumentu. Tas mums ir ārkārtīgi būtisks fondu izmantošanu, uh, ko mums piešķir Eiropas Savienība, eiro integrācijas kontekstā, tas ir mums ārkārt, mūsu valdība ārkārtīgi svarīgs mm, mēr, uh, elements. Vēl akreditācija. IPA fondiem. Tur ir panākts diezgan liels progress institucionālā gatavībai, ieviešot šo IPA instrumentu. Mēs esam palielinājuši kapacitāti un saņēmuši akreditāciju trešajam komponentam, reģionāla attīstība ceturtajam komponentam cilvēku eh, resursu attīstība. Un vēl par ekonomisko situāciju, par krīzi. E, tā nav liegusi Maķedonijai, sam, nav likus Maķedonijai samanī, samazināt um, ekonomisko um, darbību, piemēram, metalurģijā vai tekstilu industrijā. Tomēr uh, Maķedonija ir labs piemērs ne, nevien šajā reģionā, bet arī plašākā mērogā. EKP kritums Maķedonijā bija tikai 1,2%, bet inflācija samazinājās mīnus 0,4% pirmajos 9, 2009. gada mēnešos. Valdība pat šādos laikos ir spējusi uh, noturēt deficītu 2,8% e, apmērā no iekšzemes koprodukta. Un bezdarba līmenis ir samazinājies par spīti krīzē. Galvenais iemesls ša, šim te IKP kritumam ir mm, stipra privāta patēriņš, liels uh, e, ietaupījums, um, e, uh, kritērijas. Pēc 2009. gada mēs sagaidām IKP pieaugumu. Un tad kritums būs mazāks par vienu procentu. Un tas attiec arī uz trīs uh, valdības uh, fiskālo paketi, um, kompāniju pārplānošanu un notiks eh, koncentrēšanās uz integrācijas mm, paketi. Eh, arī no Eiropas ieguldījuma bankas būs eh, līdzekļi, lai atvieglotu ekonomiskās aktivitātes. Šodien es ierados Eiropa parlamentā, lai apmainotos viedokļos ar, par Maķedonijas lomu reģionā. Daudz no klātesošiem zina, cik Ļoti mēs novērtojam augsti šo dialogu Maķedonijā, bet es lūdzu arī jūsu atbalstu, kad mēs turpināsim savu ceļu uh, un uzsāksim sarunas. Maķedonijas republika vienmēr ir uzskatījusi Eiropas parlamentu par bāku, kas izstaro uh, tiesības un brīvību, un mēs vēlamies, lai jūs atbalstītu Eiropas komisiju uzsākt sarunas. Mēs kopā esam e, nogājuši tālu ceļu, mēs esam ieguldījuši lielus līdzekļus un politisko kapitālu. Un tagad mēs varam sākt nākamo stā, e, stadiju. Un kopā mēs varam uh, saņemt rezultātus no mūsu ieguldījumiem. Manā uh, valstī pilsoņi vēlas, lai sarunas sāktos nākamajā gadā, 2010. gadā un to mēs skat, uztveram kā jaunu sākumu gadu, kur mēs atzīmēsim simto gada dienu kopš uh, mātes Terēzes dzimšanas dienas. Un es gribētu pabeigt ar ideju, ko izteica humanists, kurš uzsāk šo cēlo misiju Maķedonijā. Un viņa teica, uh, Mēs uzskatām, tas, ko mēs darām, ir tikai mm, pili okeānā, bet okeāns būtu mazāks, ja nebūtu šīs pilis. Paldies! Un es novēlu jums veiksmu darbā un ceru, ka nākamgad mēs varēsim uzsākt diskusijas Prima di procedere al vero e proprio di... Jā, pirms mēs uzsāksim debatas. Es gribu dot vārdu uz četrām minūtēm Natāls kungam. Viņš ir referents par jautājumu Maķedonijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji. Es eh, jūs sirsnieks veicu par šo konstruktīvo runu, par jūsu atbildīgo pieeju, kur jūs tikko kā parādījāt. Es domāju, ka ļoti labi jūsu valstī un arī noskaņai un šeit, šajā komitejā. Tikšanās, kas mums bija, stiprināja manu atziņu, uh, ka jūs ļoti veiksmīgi izpildat savu ārlietu ministru pienākumu. Jūs sniedzat uh, ieguldījumu, lai Maķedonija cik vien iespējams uh, ātrāk un ar panākumiem bagātāk iestātos Eiropas Savienībā. Šis gads bija ļoti labs jūsu valstī. Vīzu politika tika liberalizēta. Uh, saskaņā ar Slovēnijas priekšlikumu jau 19. decembrī. Tas tiks apvienots Eiropas līmenī. Ir ziņojums ar komisijas ieteikumiem, un jūs esat noregulējuši arī attiecības ar Kosovu. Tie ir ļoti lieli sasniegumi. Un kā jūs jau pats pieminējāt, tagad ir svarīgi, lai panāktu izšķirošo soli, lai Eiropas Savienība varētu uzņemt Maķedonijas republiku. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski to atbalstīt. Svarīgs ir arī jūs konkrētais priekšlikums uzsākt eh, tieši sarunas ar eh, kaimiņu valsti Grieķiju. Arī divpusējais konflikts par nosaukumu ir jāatrisina. Jūs redzēsiet, ka kolēģi uzdos jautājumus. Droši vien arī šis jautājums tiks daudz pieminēts ir jāuzdot jautājums, kādēļ ir tik maz tiešas komunikācijas ar kaimiņiem, vai tas ir vienīgais ceļš, kas varētu vest uz priekšu. Mēs, kas šeit esam sapulcējušies, mēs lielākā daļa no mums atbalsta Maķedonijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Bieži vien mēs runājām ar mūsu grieķu kolēģiem. Mēs atbalstām šo window of opportunity. Šī iespēja noteikti ir jāizmanto. Es uzskatu, ka ir svarīgi īpaši pieminēt, ka jums bija vēsturiski tikšanās ar Papandreju kungu šeit, Briselē, oktobrī. Varbūt tas ir sākums labākai savstarpējai izpratnē, savstarpējiem respektam starp abām valstīm, un mums tagad vajadzētu apkopot spēkus, lai atrastu kompromisu kā referents. Es gribu teikt, ka man ir sapņi. Varbūt, ka tas pārāk patētiski teiks, tā daži uzskatīs, bet tomēr man ir sapnis kā arī kaimiņi. Bulgārija un Grieķija atbalstīs Maķedonijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Mums ir jāstrādā šādā virzienā, jo jūsu, jūsu valsts ir ļoti būtiskā pozīcijā Eiropas vidienē. Šī reģiona stabilitāte ir ārkārtīgi svarīga. Ir svarīgi, lai mēs kopā īstenot savus sapņus. Arī tos sapņus, kurus pieminēja Papandreu kungs, proti, lai Maķedonija pēc iespējas ārāk iestātos Eiropas Savienībā. Paldies Tālēr kungam! Tagad mēs uzsāksim debates. Gribētu dot vārdu koordinātorē Sala Frankas kundzē no EPP politiskās grupas. Paldies, priekšēdētāji! Saka Sala Frankas kungs, es gribētu pateikt paldies uh, Milosovskai kungām par viņa gatavību sadarboties ar parlamentu. Būtiskais jēdziens ir dialogs. Tas ir ceļš, kā atrisināt vēl esošās problēmas. Ministra kungs, mēs tikko kā izlasījām gada ziņojumu, kur ir sagatavojusi Eiropas komisija par sasniegto progresu, un uh, mūsu politiskās grupas vārdā es gribu teikt, ka progress ir ļoti ievērojams. Ir tīpaši, kas attiecas starp uh, dažādu politisko spēku, saskaņotību, cīņu pret korupciju politisko partiju attīstību, parlamenta darba veidu, pilsoņu pieeju, tiesu iestādēm un tam līdzīgi. Es domāju, ka progress ir skaidrs saskatāms. Tas ir ļoti būtiski saskatīt arī, ka jūsu valdība ir gatava piedalīties civilajās militārajās operācijās, kuras Eiropas Savienība veic citur pasaulē. Priekšā tādā kungs. Punk ir ļoti būtisks elements, kas tiek pasvītrots, un es domāju, kā pamatoti, proti, vienīgā vēl atklātā risinājums. Un būtu ļoti žēl, ja pēc visa sasniegtā progresa, kas patiešām de facto īstenībā ir sasniegti pašos būtiskākajos elementos, kurus uh, Eiropas Savienība definē, nosaka sarunās ar kandidātu valstīm, būtu ļoti žēl, ja mēs atkal uzdurtos uz šķērsli kā saturis gan nav svarīgs, bet tas varētu negatīvi ietekmēt saturu. Mēs piekrītam referentam, mēs gaidām pēc iespējas ātrāk risinājumu. To mēs vēlamies. Lai arī formāli varētu uzsākt sarunu gaitu. Kā teica referenda kungs, tagad ir jāveic dubultīgi centieni, ir jāatrasina jautājums, kā atrisināt vienīgo sarežģījumu, kas vēl ir ceļā. Ministra kungs, jautājums, kurus gribu šai sakarībā uzdot, ir šāds. Kā jūs saskatāt, kādas ir iespējas valdības atkal ievēlēšanai un kādas iespējas ir atrisināt šo sarežģījumu? Es tagad noslēgumā gribētu vēl teikt, ka svarīgi nedrīkst, nedrīkstēt sajaukt blakus jautājumus ar būtiskiem jautājumiem. Paldies Salafrankas kungam. Kačinkungs lūdzu divas minūtes. Lūdzu, runājiet visi un nepārkāpiet runāšanas laiku. Paldies, priekšēdētāja kungs. Ministra kungs. Es jūs patiesi gribu sveikt par sasniegtajiem panākumiem ceļā uz vīzu liberalizāciju gan jūsu valstī, gan Bosnijā Hercegovinā. Maķedonija šo uzdevumu ir veikusi ārkārtīgi veiksmīgi. Maķedonija kā pirmā valsts ir izpildījusi visus kritērijus, tā ir bijusi ātrāk nekā, piemēram, Melnkalne. Un Maķedonija ir uzskatām par tādu kā motoru, kā dzinuli, lai īstenot plānu vīzu likvidēšanai. Par to es jūs gribu sveikt es vēlētos, lai arī Maķedonijai palīdzētu gan Albānijai, gan Kosovai, jo Albānija tā kā drusku atkritusi atpakaļ. Un Kosova nemaz nav uzsākusi vīzu liberalizācijas programmu. Es ļoti priecājos, ka viss norāda uz to, ka jau pirms Ziemassvētkiem 19. decembrī tiks atcelts vīzu režīms. Tas ir liels progress, kas tika panākts pamatoties uz mūsu ārlietu ministra priekšlikumu. Kas man drusku pārsteidz, ir uh, gada pārskats. Šeit tiek saukt dažādi termiņi, un jūsu valsts jau ļoti ilgi gaida. Un šeit varbūt vajadzētu izvairīties nosaukt konkrētus datumus. Jebkurā gadījumā var teikt, ka jūs esat sasnieguši milzīgu progresu. Bosnijā Hercegovinā situācija ir daudz drūmāka. Uh, it īpaši bosnieši jūtas apdraudēti. Es domāju, ka rezolūcija par Srebrenicu vēl nav pieņemta, kas īstenībā vajadzēja, to jau vajadzēja izdarīt Rietumbākānu jautājumu risināšanā Zagreba, to ir izdarījusi, Porturīts to ir izdarījusi, un jums vajadzētu pēc iespējas ātrāk tam sekot. Mēs vēlamies, lai Maķedonija nestātos ceļā šajā jautājumā. Mēs gribam, lai Maķedonija būtu tāds kā dzinulis, kas uh, palīdzētu kaimiņiem ceļā uz Eiropas Savienību. Un mēs ceram, ka šie jautājumi visi tiks atrasināti arī Kosovas jautājums. Paldies! Tanakoks, lūdzu. Paldies! Priekšsēžkungs, ārlietu ministrs, jūs jums ļaujat man sacīt, ka ECR grupas uh, eh, vadā, kas uzskata sev par Maķedonijas draugu. Uh, es varu apsveikt jūsu valsti ar lieliem pūliņiem, kurus jūs esat veikuši ceļā uz Eiropas Savienību un vēl jums veiksmi savus centienos. Jūsu uh, valdība ir cīnīsies pret korupciju un organizētu noziedzību un iz, uh, radījuši ļoti veiksmīgu labvēlīgu klimatu ar valstu investīcijām. Uh, Es ceru, ka tagad, uh, pateicoties vīzu liberalizācijas uh, politikai, padomjums dos zaļo gaismu uh, uzsākt pirmos sarunu raundus par iestāšanos Eiropas Savienībā. Tomēr paliek ērkšķēnais jautājums par uh, vārdu eh, par valsts nosaukumu un es ceru, ka eh, te izrādīs abas puses elastību, jo eh, Grieķiem šis jautājums šķiet ļoti svarīgs. Daži no arī manā vēlēšana apgabalā uzskata, ka neskapēc, ka mazajai Maķedonijai ļoti mazajai teritoriāli būtu teritoriāls ambīcijas pret Grieķiju, un lai cik dīvaini mums tas liktos, uh, Eh, eh, es eh, tādas, nu, šīs bažas pastāv. Vai jūs varētu izmantot šo iespēju, ministra kungs, lai kategoriski paziņot, ka Maķedonijā nav nekāda veida um, teritoriāls prasības pret savām, pret Grieķiju un pilnībā atrespektē tās startotiski atzītās robežas. Paldies! Nākamais būs Kukenkungs, divas minūtes, saka priekšsēdz. funguje. E, ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som tiež... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu sveikt ministru mūsu komitejas sanāksmē. Paldies viņam par e, sniegto izklāstu. Tas patiešām ir liels prieks, ka no jūsu valsts mēs saņemam šādus ļoti pozitīvus vēstījumus. Jau tika par to runāts, un sarunas turpināsies, ir runa par visu kritēriju izpildi vīzu režīmu atcelšanā. Vai Kopenhāgas politisko kritēriju izpildē, kur noteikusi komisija. Līdz ar to var uzsākt iestāšanās sarunas. Tas noteikti ir pozitīvas ziņas. Tam vajadzētu dot stimulu jūsu valdībai turpināt darbu tādā pašā garā. Es saprotu, ka jūs nosakot datumu šeit eh, pārdomājāt, seš, pēc sešām dienām mēs piedzīvosim ceturto gada dienu kopš četrām, četriem gadiem jūsu valsts ir kandidāta valsts, un kā jau tika pieminēts, decembrī padomē. Droši vien tiks padarīts iespējams tas, ka sarunas tiktu uzsāks pēc iespējas ātrāk. Par panākumiem jau tika daudz runāts, to pieminēju kolēģi. Es uzskatu, ka politiskā situācija Maķedonijā izskatās tāda, ka premjerministra valdība bauda lielu atbalstu valstī. Tādēļ būtu ļoti labi izmantot šo labo situāciju, lai parādītu patiesu vadību. Tas nozīmē, ka valdībai ir jāpieņem ļoti būtiski politiski lēmumi nākotnē, lai varētu apstiprināt, ka valdība ir spējīga atrisināt visas būtiskās problēmas. Būtu tiešām ļoti labi, ja jūs eh, arī varētu turpmāk risināt arī tādus jautājumus, kā, piemēram, valsts nosaukums. Paldies! Paldies Kukan kungam! Kopana kundze, divas minūtes. Paldies priekšādāt, gribētu sveikt ārlietu ministru. Ir uh, īpaši interesanti tādēļ, ka mēs varam sarunāties un debatēt ar ministru. Mēs atbalstām panākto progresu Rietumbalkānos, bet tomēr daži jautājumi ir neatbildēti. Vairākas reizes komiteja jau ir tika teikts, un mēs arī redzējām, ka starp Horvātiju un Sloveniju ir bijuši jautājumi. Mēs esam redzējuši vairākas reizes, ka ceļā uz Eiropas Savienību ir jālikvidē šķēršļi un jāveido labas kaimiņa attiecības. Pēc vēlēšanām Grieķijā jaunā valdība skaidri pateica, ka tā pēc iespējas ārāk vēlas uzsākt dialogu, lai atrisinātu vienīgo problēmu, kas īstenībā mums vēl pastāv, proti valsts nosaukums. Grieķijas nostāja ir skaidra, mēs vēlamies šādu saliktu nosaukumu ar geogrāfisku apzīmējumu, lai tiešām varētu arī redzēt, ka pastāv atšķirība starp geogrāfiskiem rajoniem e, Maķedonija, Grieķijā un kaimiņu rajonu. Mēs esam atvērti priekšlikumiem, mēs esam atklāti diskusijām, mēs esam gatavi vēl ātrāk iet uz priekšu. Bet tomēr ļoti būtisks jautājums ir, kā veidot e, uzticību starp valstīm šajā reģionā nav jau runa tikai par attiecībām starp Grieķiju un citām valstīm, bet arī starp Maķedoniju un citām kaimiņu valstīm, jo vairāk tiks radīta uzticība, jo ātrāk varēs atrisināt problēmas. Kādas ir valdības eh, plānotās eh, idejas? Saskaņā ar Grieķijas valdību ir uh, tā vēlas pātrināt procedūru, ne jau tikai par nosaukumu, bet arī par uh, uzticamības veidošanu šajā reģionā. Paldies, Kopas kundzē. Divas minūtes kolēģiem. Ibisevičs. Eh, först vill jag hälsa er välkommen till Europaparlamentet. Paldies, eh, priekšsēžkungs, ministrkungs, eh, laipni sveic jūs Eiropas parlamentā un gribētu jūs apsveikt ar panākumiem kopš pagājušā komisijas ziņojuma. Jūs pieminējāt to, kas ir paveikts un arī kas vēl jāpaveic. Jūs cita starpā pieminējāt, ka jums ir izdevies atrisināt eh, robežu strīdu ar Kosovu. Es domāju, lielisks piemērs, kā var atrisināt problēmu, eh, kas nemaz nav viegli risinām tādā reģionā kā Balkanos. Man jautājums jums šāds. Vai jums ir vēl kādi tādi pozitīvi plāni, kā turpināt attīstīt savus kontaktus ar Kosovu? Paldies! Laikam uh, Mums darētu tagad eh, līdz ar to pabeigt pirmo jautājumu raunu un dot vārdu ministra kungam, lai viņš varētu sniegt atbildes. Paldies! Godā tie parlamenta deputāti. Paldies par jūsu komentāriem, jautājumiem par jūsu interesētību. Centīšos tagad tos atbildēt pienācīgi. Paldies arī Tāler kungs par jūsu komentāriem kā referenta Eh, par Māķidoniju Eiropas parlamentā. Centīšos visus jautājumus atbildēt. Vispirms pievērsīšos godātā deputāta Salafrankas jautājumam par to, kā mēs redzam iespējas, vērtējam iespējas eh, panākt progresu sarunās ar jauno Grieķijas valdību. Gribētu pasvītrot, ka mēs esam pilnīgi gatavi tiešām sakariem viedokļu apmaiņai, e, komunikācijai, kopīgiem projektiem, ne tikai e, atvērtajiem jautājumiem, atvērtos jautājumos divpusējās attiecības, bet arī par visiem pāriem jautājumiem, kas varētu būt mūsu kopīgās interesēs. Un tagad pievērsīšos e, Koperskundzei, kas uzdeva līdzīgu jautājumu. Prot, vai mums ir plāni par uzticības veicinošiem pasākumiem citās jomās, kas varētu mūs tuvināt tādējādi uzlabojot uh, labas kaimiņu attīstības. Man atbildi ir pozitīva. Es domāju, ka mums būtu biežāk jātiekas uh, tieši, un es gribētu arī teikt, ka mēs Grieķijas valdībai esam ierosinājuši jaunu robežu čēsošanas punktu atvērt. Um, Marko Vanoga uh, Agios Germanos uh, robežu čērsošanas punkts, un šādi konkrēti pasākumi veicinās eh, cilvēku tiešos kontaktus ar valstīm, un tādējādi mēs ar maziem, bet konkrētiem soļiem veicināsim arī savu divpusējo attiecību pozitīvu attīstību. Pirms divām dienām Maķedonijas finanšu ministrs un es nosūtījām <clears throat> vēstuli Grieķijas eh, eh, ministram un ārlietu ministram Papandeo kungam ar ierosni eh, uzsākt sarunas par nolīgumu par dubulto neaplikšanu ar nodokļiem, jo Grieķijas uzņēmēji ir viena no lielākajiem ārvalsts uzņēmēju kopienām Maķedonijā, un tieši viņi vēlējās, lai divas valsts šādu nolīgumu noslēgtu, lai viņiem varētu būt labāk darba apstākļi, veicot savu uzņēmēju darbību manā valstī. Tagad pievērsīšos godātā deputātu Kacinkungu jautājumam par vīzu liberalizāciju. Es gribētu sacīt, ka Maķedonija ir gatava uh, dalīties pieredzē gan ar Albāniju, gan ar Kosovu attiecībā uz to progresu, ko esam panākuši vīzliberalizācijas procesā, gribētu norādīt, ka tā kā šajā valstīs albānieši ir vairākumā, bet Maķedonijā viņi ir mazākumā, es gribētu tomēr pasviedrēt, ka Maķedonijas albāņi būs pirmie albāņi visos Balkānos, kas eh, bez vīzu režīmu izbaudīs visā Eiropā. Tas ir simboliski, bet mūsu daudz eh, tautību sabiedrībai tas ir sasniegums, ar ko mēs ļoti lepojamies. Jūs eh, izteicāties par rezolūciju eh, par Srebrenicu jautājumu no Maķedonijas parlamentu, un es teikšu tā, ka es siltie teikšu mūsu deputātiem šādu iniciatīvu apsvērt, bet es gribētu vispirms pasvītrot Maķedonijas valdības pozīciju, ka mēs vēlētos eh, pie, pievienoties demokrātiskai pasaulē reģionā un arī ārpus tā, nosodot eh, Srebrenicas slaktiņu uh, uh, pirms uh, vairākiem gadiem, un es domāju, ka uh, Eh, tam vajadzētu notikt, eh, lai nekas līdzīgs nevarētu nākotnē atkārtoties. Es gribētu arī izteikt komentāru par ļoti konkrētu jautājumu, ko uzdod deputāts eh, Tano Kungs par dažu grieķu kaimiņu bažām par it kā Maķedonijas teritoriālajām pretenzijām. Es gribētu dažas lietas teikt. Pirmkārt, Maķedonija ir vienīgā valsts mūsu reģionā, kura savā konstitūcijā ir skaidri iekļaus grozījumu, kurā ir teikts, ka šai valstī nav nekāda teritoriāla uh, ambīcija prasība pret jebkuru kaimiņu valsts, un to respektē visi Maķedonijas uh, politiskie darboņi. Es domāju, fakts ir ļoti skaidrs, un tas arī parāda to, ka mēs respektējam katras suverēnās valsts teritoriālā integritāti. Turklāt Maķedonija iespējams ir vienīgā valsts no Slovenijas līdz Kiprai šajā reģionā, kas skaidri un gaiši ir savus robežus noteikusi ar visiem kaimiņiem. Tas ir vēl viens vēl vienu norā, norādījumu tam, ka mēs nekādīgi neapstrīdam savus robežas. Gribētu arī pasvītrot, ka pēdējos 19 gados, kopš esam neatkarīgi valsts, nav bijis neviens drošības incidents starp Maķedoniju un Grieķiju. Tātad eh, sadarbība starp valstīm eh, drošības līmenī ir labā līmenī un maķedoniešu un grieķu karēvi uh, kalpoja un joprojām kalpo plec pie pleca ISAF misija Afganistānā, kur eh, Maķedonija nosūtīs 3,1% no saviem savu karaspēku. Un es gribētu arī paust savu personīgo pārliecību, vēršoties pie visiem racionāli domājušiem cilvēkiem. Tāds suverēnais un uh, integrēts valsts uh, eh, eksistence kā Maģedonijas nav viss uh, apdraudējums, bet uh, tieši otrādi drošības devums mūsu kaimiņiem. Maķedonijai ir astoņi helikopteri. Divi no tiem ir Grieķijas dāvinājumi. Mēs esam ļoti pateicīgi par šo atbalstu, ko esam saņēmuši no Grieķijas. Tagad atbildēšu Kukānu kungu jautājumu. Paldies par jūsu komentāriem par uh, valdības uh, tēlu un sabiedrības atbalstu. Atbildēšu pozitīvi arī jūsu jautājumu. Jā, mēs plānojam savu uh, sabiedrības atbalstu izmantot reformu atbalstam. Tātad Maķedonijas valdība uh, ir apņēmības pilnvirzīties uz priekšu, izmantojot visu mūsu zināšanas, lai veikt reformas ekonomikā, izglītības sistēmā, militārajā jomā, tieslietu sistēmā un cīnoties pret organizēto noziedzību un korupciju. Mēs esam jauni politiķi un mēs vēlamies normālu, modernu attīstītu valsti, kas ir gatavi eh, stāties pretīm modernās eiropeiskās pasaules izaicinājumiem. Un gal galā atbildot godātās deputātas kundzes, Ibrīz Zāgičas kundzes par Kosovu. E, mūsu valsts kopā ar um, Melnkalni ir Kosovas neatkarību integrētā veidā atzinusi. Mums ir demarkēta robeža, un nesen es tikos ar savu kolēģi no Prištinas, kurš apmeklēja oficiālā kapacitātē Maķedoniju. Uh, jauna attīstības procesa ir gaidām, kas būs pozitīvi, Tas nozīmē, ka šajās dienās Maķedonija mūsu uh, biroja līmeni Prištinā paaugstinās, uh, un tā būs oficiāla vēstniecība. Un uh, divu mēnešu laikā uh, mums būs oficiāls vēstnieks uh, Kosovā, un mēs gaidām, kā arī Kosovas sekos uh, šim piemēram, līdz ar to uzlabojot divpusējās sadarbības potenciālu. Grazie, signor ministro. Procediamo alla seconda Paldies, ministra kungs. Tagad otrā diskusija kārta. Lūdzu, pirmais kolēģis. Paldies, priekšādātāji. Ministra kungs, prieks redzēt jūs atkal ārlietu komitejā. Es ceru, ka 2010. gads būs veiksmīgs ne tikai tādēļ, ka tiks atcelt vīz, eh, atcelts vīzu režīms, bet es ceru, ka arī tiks noteikts konkrēts datums uh, sarunu uzsākšanai. Gribu uzdot trīs jautājumus. Mans kolēģis jau jautāja par Grieķiju, es pilnīgi piekrītu, ka tagad ir atvērie, pavēries tādu, tāds kā iespēju uh, Mm, loks, vai jūs varētu izklāstīt savus idejas par to, kāds kompromiss varētu izskatīties? Es domāju, ja uh, kompromiss tiks panāts, tad, tad tikai kompromiss ceļā no abām pusēm. Un gribu arī jums jautāt par uh, Skopjas uh, lidostas nosaukumu. Es domāju, ka tas būtu īsts, labs gribas žests šo vārdu mainīt. Uh, varbūt tas varētu būt ļoti grūti jūsu iekšpolitiska apsvēruma sakarā, bet kā jau šeit izskanēja, jūsu pozīcija ir spēcīga, un es domāju, ka tas būtu jauks, labs grib žests šo vārdu mainīt. Jo pretējā gadījumā eh, mēs neredzam, kā varētu nākotnē būt pozitīva attīstība. Jūs bijāt diezgan drosmīgi attiecībā uz attiecībām ar Kosovu, bet vai jūs varētu arī pateikt par savām attiecībām ar Serbiju? Mēs zinām, ka Serbi nav sevišķi apmierināti ar šo to, ko jūs esat darījuši attiecībā uz atzīšanu un robežu jautājumiem. Un gal galā, ieslēdzot CNN, es redzu reklāmu. Investējiet Maķedonijā. Vai jūs varētu mums eh, kaut ko pastāstīt par to, cik efektīva ir šī reklāma, kā tad eh, izskatās ar ārvalstu investīcijām un eh, kādu attīstību jūs tālāk paredziet attiecībā uz ārvalstu investīcijām, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski jūsu valsts tālāk attīstībai. Paldies! Paldies! Tagad vārdu došu kolēģim Salavrakosa kungam. Lūdzu! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšādātāji! Un paldies par to, ka ministrs šeit ir ierad, ieradies. Es uh, izlasīju viņa arī šeit, ka ir nodemināts ļoti svarīgs uh, grieķu fonds, un tas nozīmē, ka viņam ir ļoti liela izpratne par šādiem jautājumiem. Un viss šīs sarunas bijuši ļoti pozitīvas, bet uh, tas, kas uh, tika teikts, ir pretrunā ar to, ko teica Fairom premjerministrs Austrālijā. Oktobrī viņš runāja par Maķedoniju Bulgārijā, Egejas reģionā un Maķedoniju Albānijā. Premjerministrs teica, ka Fairom ir uh, robežu problēmas ar Bulgāriju un arī robežā ar uh, Kosovu un arī ar Belgradu bijuši sarežģījumi. Diplomātskā līmenī mēs esam konstatējuši, ka kaimiņu valstis divu nedēļu laikā Bulgārija un Serbija ir piedzīvojušas sarežģījumus ar kaimiņu valstīm. Un ir arī jautājums par Grieķiju, par attieksmi Grieķiju un Fairom. Jūs sapratīsiet, kā izskatīsies šī situācija ar uh, attiecību uzlabošanos, bet pagaidām tas neizskatās nemaz tik labi. Uh, Vienlaikus, kas gan notiek ekonomikas līmenī? Valsts atrodas ārkārtīgi sarežģītā situācijā. Es redzēju, ka 2009. gadā 2000, līdz 2013. gadam ir uh, plānoti miljoni, bet nav īsti programmu, kā to īstenot. Vai Fairoms ir gatavs drusku vairāk izdarīt atkāpes? Uh, attiecībā pret kaimiņu valstīm, ir tiepaši Grieķiju šeit, es domāju. Paldies, Savarākos kungs. Nākamais kolēģis lūdzu uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētā. Es gribētu arī norādīt, ka Maķedonija ir panākusi būtisku progresu reformējot politiku, tieslietas, cīnoties pret korupciju un veicot administratīvās reformas iestāšanās sarunas šai valstī ir ļoti pozitīvs signāls, un es gribētu patiešām iedrošināt politisko vadību, dariet visu, lai iestātos Eiropas Savienībā. 2009. gada samitam vajadzētu patiešām uh, atbalstīt komisijas ieteikumus un nenoteikti uh, datumu Es uzskatu, ka Rietumu Balkānu valstis to skatīs par ļoti skaidru signālu, un tās teiks, ka tad jau kritēriji šādā veidā iestāšanās uh, eh, kritērija var tikt izpildīta. Priekšādāda kungs, ministra kungs. Es gribētu runāt par vienu jautājumu ne tikai par atšķirību un konfliktiem ar Grieķiju. Ja tiktu noteikts laika punkts sarunu uzsākšanai. Vai tas atvieglotu konflikta risinājumu ar Grieķiju? Vai tas būtu tieši otrādi? Paldies! Paldies, Predes kungam! Tagad kolēģe Konelisina. Uh, paldies, priekšsēdētāji! priekšsēdētāji, kā zaļie mēs uzskatām, ka saruna sākšana ar Maķedonāju. Maķedonija ir labs padoms no Eiropas komisijas. Maķedonija ir svarīgs šis solis, bet arī citām pievienošanās, valst, citām pievienošanās valstīm. Maķedonā, Maķedonija ir jābalvo par veikto progresu un to nedrīkstē liekt veikt eh, turpmāku progresu. Tas būtu nepareizs veistījums visām citām uh, valstīm, kas grib iestāties. Ja mēs nosakām kritērijus, eh, un jūs esat smagi strādājuši, lai atbilstu šiem kritērijiem, un jūs tik un tā nedabūjat eh, to, ko gribat, ja, jo jums ir divpusējs strīds, tas nav godīgi. Protams, no Maķedonijas puses ir jābūt apņemšanās lielai, lai atrisinātu šo nosaukumu strīdu. Un es gribētu konkrēti vaicāt par diskriminācijas izskaušanu, kas ir minēts progresa ziņojumā. Tur ir teikts, ka bijis progress um, pret um, tādā kā vardarbības apkarošanā mājās, bet vai ir ieviesta likuma par vienlīdzīgām pieeju, pieeju un seksuālām minoritātēm, jo tās eh, likums vispār neaizstāv. Uh, Tāpēc es gribētu dzirdēt, kādi darbi tiek darīti šajā ziņā. Paldies. Grazie, onorevole Cornelisen. La parola. Paldies, Cornelisen kundze. Huntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Ko teica ministra kungs, tas bija ļoti interesanti. Paldies par to. Mums no Grieķijas to bija īpaši interesanti uzklausīt. Visi politiķi Grieķijā un arī iedzīvotāji Grieķijā ir ieinteresēti, lai mums būtu labas kaimiņu attiecības un laba sadarbība starp valstīm. Piemērs, kur jūs nosaucāt, ka maķedonieši un grieķi Afganistānā kopā cīnās, tas nevienu neatstāja vienaldzīgi, īstenībā jau nevajadzētu nevienu mūsu zaudātu turienu sūtīt. Bet ir viens cits punkts, Es piekrītu tiem kolēģiem, kuri saka, ka nosaukums tā nav nekāda birokrātiska lieta vai kaut kāda iespietēšanās. Nē, tas ir jautājums, kuru vajadzētu atrisināt pēc iespējas veiksmīgāk, lai novērstu spriedzi Balkānu reģionā. Tādēļ mums tas ir jāatrisina tādā veidā, lai izvairītos no šādas spriedzes. Tādēļ pēc iespējas ātrāk šo jautājumu vajadzētu noskaidrot. Tagad mums man ir divi jautājumi. Lielākā daļa no politiskajām grupām Grieķijā ir izteikušās, bet tagad gribētu teikt no kreisā spektra. Mēs piekrītām šādam saliktam nosaukumam, kas tika arī ANO akceptēts. Varbūt jūs varētu par to kaut ko konkrēti pateikt. Otra lieta. Politiskie spēki jūsu valstī visi piekrīt tām, ko uh, iesaka valdība attiecībā uz nosaukumu Paldies! Hundis kungs. Kolēģe, nākamā runātāja divas minūtes. Janaku. Paldies priekšādātāji, arī es gribu sveikt ministru kungu. Tas, ko jūs teicāt un ko teica citi kolēģi, tas bija sekojošais. Jā, ka šis nosaukums ka tas ir kaut kāds nenozīmīgs jautājums. Tas izklausās tā, it kā valstī nekas vairs nebūtu jādara iestātos Eiropas Savienībā. Nevajadzētu būt tā, ka Eiropas Savienībā iestājas valsts, ja tā nepierāda, ka tā atzīst to, kas ir pieņemts ANO. Grieķija ir spērusi vairākus soļus. Lielākā daļa no investīcijām Maķedonijā tās nāk no Grieķijas. Tas ir jautājums. Protams, ir labi, ka mums ir dati no komisijas ziņojuma, bet ir arī acīm redzams, ka mazākumtiesības vēl nav noskaidrotas. Sieviešu situācija ir traģiska. Korupcija ir milzīga. Ir runa par uh, sieviešu tirzniecību. Tās ir lietas, kas nav skaidri pateikts komisijas ziņojumā. Ir uh, nacionalistiskas tendences, pašā valdībā, piemēram, jūsu skolu mācību grāmatas satura neticamu propagandu. Tur tiek runāts par kaimiņu valstiem. Protams, ka jūsu valsts nevar apdraudēt mūsu valsti. Tas nemaz nav iespējams. Pamatoties uz situāciju, bet uh, aug jaunā pilsoņu paudze. Skolā tos māca ar grāmatām, kurās ir vērojams nacionālismu tendences. Un tur ir propagandas politika. Varbūt jūs varētu izteikties par šo jautājumu. Paldies. Kirilo kungs, divas minūtes lūdzu. Think... Es domāju, tas ir labs lēmums, ja mēs runājam par vīzu atcelšanu Jo tiesa jaunieši skolās, viņiem vajag grāmatas, kas veido naidu pret e, kaimiņiem, tad viņiem ir būtiski ceļot, lai viņi varētu apskatīties, kas tur notiek. At, kas attiecas uz vēlēšanām, es domāju, ka tas ir slavējumi. Es gribu uzdot vienkāršu jautājumu, vienkāršu lietu komentēt. Uh, Aprīlī kopā ar Bul Bulgāru kolēģiem no tautas partijas mēs e, par e, militāriem pieminekļiem Bulgārijā, un es biju šokēts, jo aina bija briesmīga, bet mēs dipl diplomātiski neizteicām savas domas presē, un mēs tikāmies ar jūsu ministru un Bocivski kungu. Uh, Un tas ir ļoti humāns jautājums par atmiņu, par piemiņu, par cilvēkiem, jo cilvēki Bulgārijā grib redzēt savu ģimeņas locekļu mm, kapus. To acīm redzot e, nevar neko atrisināt, ja nav finanses līdzekļi, bet divās, trijās nedēļās ar Bulgāru palīdzību to varētu atrisināt. Es nesaprotu, kāpēc Bacis Kakungs. kungs kāpēc viņš bija tik uh, noliedzošs. Man prieks, ka jūs esat šeit, ministra kungs, un kāpēc jūs ļoti draudzīgi ar mums runājāt, jo tā ir divpusēja lieta, jūs apsolījāt risināt šo lietu, bet neiz, neko neizdarījāt. Lūdzu, paskaidrojiet. Paldies. Paldies Kirilov kungam. Nākamais runātājs divas minūtes. Vēgla kungs, paldies priekšsēdētāji. Cienējamies ministra kungs, es priecājos, ka jūs esat pie mums, un es priecājos, ka jūsu nākotne ir saistīta ar uh, acīm redzamiem panākumiem, ko ir veikusi Maķedonija ieviešot reformas. Es priecājos, ka jūsu nākotne ir saistīta ar uh, ļoti draudzīgo attieksmi, ko tradicionāli jūs valsts pārstāv. Es priecājos, ka jūs varējāt pie mums ierasties. It īpaši tādēļ, ka mēs esam pavēruši durvis eh, Maķedonijas jaunajai paudzē brīvai, brīvam apgrozījumam, brīvai kustībai Eiropā. Viņi to ir pelnījuši. Šodienas diskusija iet tādā virzienā, ka vismaz viens punkts ir kļuvis ļoti skaidrs. Maķedonija nākotne ir svarīgāka nekā pagātne. Katras tautas eh, nākotne ir svarīga, bet pagātne nedrīkst kļūt par lietu, kas eh, aiztur valsti doties uz mūsdienīgas sabiedrības. Nākotne ir svarīgi, lai Maķedonija attiektos no šādas vēsturiskas pieejas un kļūtu par modernu, pragmatisku valsti, kas runātu vienotā valodā ar saviem kaimiņiem. Tā ir prioritāte. Ir tīpaši tik jauniem cilvēkiem, kāds esat arī jūs, ministra kungs. Es gribētu jums pateikties par solidaritāti, ko jūsu valsts izrāda miera uzturēšanas operācijās visur pasaulē un arī par solidaritāti, kurus jūs izrādiet arī Kosovas krīzes uh, laikā. Paldies! Pēteris kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es vienmēr esmu bijis pārliecināts par to, ka Maķedonijas iestāšanās Eiropas Savienība ir milzīga nozīme. Gan Maķedonijai, gan visam reģionam. Tādēļ es īpaši priecājos par sasniegto progresu, uh, ko jūsu valsts ir panākusi. Mēs gribam atbalstīt jūsu optimismu turpmākajā ceļā. Es ceru, ka tur neradīsies pārtraukumi šajā ceļā. Tas ir svarīgi arī mums, ne tikai Maķedonijai. Es īpaši priecājos, ministra kungs, ko jūs teicāt par ekonomikas situāciju Maķedonijā. Es priecājos par panākumiem, par drosmi, ko jūs esat parādījuši risinot robežu jautājumus ar Kosovu. Es priecājos, ka Maķedonija ir izpildījusi kritērijus, lai varētu notikt brīva personu kustība. Es domāju, ka mēs, Slovēņi, varēsim jau jaungadās veikt daudz maķedoniešu pie mums. Es priecājos par jauno noskaņu attiecībās starp Grieķiju un Maķedoniju. Es domāju, ka ir iespējami jauni turmāki soļi kas veicinātu uzticību starp šīm abām valstīm, kas ir būtiski, lai atrisinātu vēl neatrisinātos jautājumus. Tādēļ es eh, vēlos vēl vairāk tādus uh, soļus kā robežpunktu atvēršana pie robežas. Jautājums, vai jūsu valdībai ir uzsākt jaunas iniciatīvas sadarbojoties šajā reģionā? Paldies! Paldies Pēteris kungam. Tagad vārds kolēģiem Makovē. Divas minūtes, lūdzu. Paldies! Es gribētu teikt pašā sākumā, ka es divus gadus strādāju Skopjē 2007.9. gadā kā Britu valdības konsultanti atbalstot Maķedonijas. Var apstiprināt viņu sasniegumus. Atvainojiet, kundze, jūsu mikrofons nav ieslēgts. Liekas, ka nav kārtībā. Varbūt citu mikrofonu izmantojiet. Paldies! Paldies! Es gribu pateikt, ka es divus gadus strādāju Skopjē 7. un 9. gadā kā konsultante no Britu valdības atbalstot Britu politiku Maķedonijā. Es varu apstiprināt viņa sasniegumus. Ir nocis progress korupcijas apkarošanā. Mēs ir arī konfiskācijas gadījumi bijusi jauns krimināla likums. Un daži no likumiem ir pieņemti, citi piemēri progresam, kas kas nav redzama visās dalībvalstās, piemēram, visi tiesu lēmumi ir publicēti webvietnē. Un politiķi darbojas arī pietiekoši caurskatāmā veidā. Es redzu apņemšanos, politisko vēlmi un cilvēku vēlmi e, darboties. Tāpēc es gribu pievienoties tiem, kas apsveic Maķedoniju progresa ziņā. Uh, un es turpin, e, uzskatu, ka jāturpina reformas, kā arī aicinu e, atbalstīt komisiju noteikt datumu, kad sāksies sarunas. Es domāju, ka galvenais jautājums šādā lietā ir valsts e, sasniegumi. Ja mēs apskatāmies uz sasniegumiem, tad lēmums var novest tikai uz vīzu liberalizāciju nākamajā gadā un jānosaka datums, kad sāksies sarunas. Mēs noteikti visi gribētu redzēt vienošanos par nosaukumu, bet mēs negribam maķedno, maķedoniešus sodīt par to, ka nav tāds liels progress iestāšanās progresu nedrīkst bloķēt ar divpusēju strīdu, tas nebūtu taisnīgi un mēs gribam būt taisnīgi. Un atzīšanas, eh, ja mēs izteiktu atzīšanu, ja noteiktu sarunu sākšanās datumu, citādi mēs redzēsim tikai vairāk strīdu, frustrācijas un negodīgumu, kas nepalīdzēs sarunās. Paldies! Grazie, onorevoli. Paldies, Makovē kundzei. Konrad Sākus kungs diskusijas noslēgumā. Paldies, priekšēdātāja kungs. Ministra kungs. Kopā ar citiem kolēģiem arī es uzskatu, ka jūsu valsts ir veikusi ļoti labu strateģisku izvēli, proti iestāties Eiropas Savienībā. Tā ir iniciatīva, kur es varu atbalstīt bet tomēr man jākonstatē, ka gan iekšēji tiek veiktas uh, patiesas reformas, bet uh, attiecībā uz kaimiņu valstīm vēl pastāv lielas problēmas. Mēs esam konstatējuši, ka attiecības starp Fairom un Grieķiju ir pasliktinājušās. Grieķija un Bulgārija ir divas kaimiņu valstis, kas jau ir Eiropas Savienībā. Šeit izvirsās jautājums, ko jūs darāt, lai šo jautājumu risinātu? Varētu šeit pieminēt daudzus pasākumus, varbūt arī lietas, kurām nevajadzēja notikt, lai uzlabotos uzticamība. Gribētu uzdot jautājumu. ja jūs patrauksiet, varbūt spēlēt šādu spēli uh, ar tādu domu kā Liela Maķedonija, kas attiec arī uz kaimiņu valstīm, tas ir pārāk slikts priekšnosacījums, lai vēstu sarunas. Tas ir pret sarunām. Tas neatbilst arī ANO kompromis, kas šeit ir ieteikts no ANO puses runāt par Ziemeļu Maķedonijas republiku. Iedomājieties, kas notiktu Skandināvijā, ja pēkšņi kāda valsts sev apzīmē par Skandināviju, piemēram, Zviedrija vai Norvēģija vai Dānija. Un tad būtu, un kas tad būtu Skandināvija, Skandināva valoda. Jā, paldies, ministra kungs. Jūs saņēmāt daudz jautājumus, un uh, Es tagad lūgtu jūs atbildēt. Nu, labi, veiksmi atbildēs. Paldies par komentāriem un jautājumiem. Man prieks, ka jums tik liela interese par mūsu prezentāciju šeit. Un mēs redzam, ka mēs uzsākam reālas diskusijas par Maķedonijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un es sākšu ar pēdējo jautājumu. Vēlreiz gribu atkārtot, ka Maķedonija ir mier, mierpilna, jauna un moderna nācija, kuru interesē attīstība, ciešāk sadarbība ar kaimiņiem. Mēs gribam saglabāt uh, drošību un labklājību mūsu reģionā. Es gribētu atgādināt, ka 28. janvārī šogad dažas mēneši pirms Bukarests e, NATO samita, mēs personāli, personīgi vienā no sarunu raundiem Ohridā kopā ar vēstniekiem, kas bija iesaistīti sarunās par nosaukumu, es dzirdēju, ka ir projekts kopīgai rezolūcijai vai vienošanai, vai nu no kā to būtu labāk, eh, kā tas labāk patikt mūsu grieķu partneriem, kas runā par sadarbību, ievēroja teritoriālo integritāti un partnerību, jebkurā šī vārda nozīmē. Tāpēc mēs esam gatavi draudzīgam, labam kaimiņu attiecībām. Grieķijā mēs redzam valsti, kurai potenciāls palīdzēt, nevis nobloķēt šī reģiona iekļaušana Eiropas Savienībā. Tas, ka grieķu biznesmeņi visvairāk ir pārstāvēti mm, Maķedonijā, pierāda, ka mums ir vairāk kopīgu interešu nekā atšķirīgu interešu. Tā ka mm, Grieķija ir, Grieķija ir populārs turistu mērķis maķedoniešiem. Uh, un tas nozīmē, ka cilvēciskie kontakti nozīmē vairāk nekā politiķu sarunas, un varbūt, kā jūs pats eh, runātāji teicāt, varbūt mēs esam veicinājuši šo neveiksmīgo attīstību, bet mēs turpmākajos gados vēl skatīsimies, un mēs ceram, ka eh, racionāli politiķi varēs par, eh, panākt risinājumu un Makavejs kundas komentāru. Es gribu pateikties par jūsu sirsnīgo, eh, sirsnīgajiem vārdiem par reformām, kuras mēs esam uzsākuši cīnoties pret korupciju. Mūsu vēlme ir turpināt darbu, lai būtu ilgspējīga sistēma, kas varētu būt neatkarīga un darboties šajā jomā. Mums ir prieks par uh, progresu, kas ir pamanīts starptautiskā līmenī. Vēl mēs gribētu būt labklājības valsts. Paldies par citu runātāju pat labajiem vārdiem par reformām, par reģionālām iniciatīvām, kuras varētu būt nākt par labu Maķedonijai un kaimiņu valstīm, es gribētu pasvītrot, ka Maķedonijas interesēs ir lai būtu lielāka um, uzmanība no Eiropas institūcijām